būtisks elements šajā stabilitātes nodrošināšanā Eirozonā un visā iekšējā tirgu. Paldies par uzmanību. Lies paldies komisāru kungam. ir pie, iesniegts rezolūcijas priekšlikums par šo jautājumu. Debatas ir beigušās, balsojums par rezolūciju notiks rīt pulksten 12. Nākamais darba kārtības punkts ir Davida Mārtiņa ziņojums - tirdzniecības preferenču piemērošanas pārtraukšana attiecībā uz vairākām valstīm. Došu vārdu referentam Davidam Mārtiņam. Četras minūtes jūs rīcībā lūdzu. Uh, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienība ir piedāvājusi preferenciāli pieeja mūsu AKK valstu partneriem vienpusēji. PTO ir apšaubījis šādu pieeju. PTO mums noteica izņēmumu līdz 2007. gadam, kad mēs varējām turpināt šo vienpusējo preferenču sistēmu piemērot. Šai kārtībai vajadzēja uh, beigties līdz ar ekonomisko partneru attiecību nolīgumu parakstīšanu, taču visi šie līgumi nav parakstīti. Līdz ar to mums vajadzēja piemērot regulas 1528 noteikumus, kas attiecas uz 36 AKK valstīm. Uh, kas sākumā ir parafējušas vai arī sākumā ir vēlējušās noslēgšanas nolīgumus, bet nav parafējušas un nav, vai nav parakstījušas tos. Eiropas komisija uzskata, ka pagaidu risinājumam ir jādara gals un e, jānosaka, ka 2014. gada 1. janvārī preferenču piemērošana tiks atsaukta. Priekšsētāj kungs, es uzskatu, ka šis priekšlikums ir daļēji pareizs pareizi, ka regula bija pagaidu risinājums, un tādēļ ir gluži saprātīgi noteikt tās darbības beigu datumu. Taču e, un arī tāpat laikā tas būtu taisnīgi attiecībā uz citām valstīm, kas nav ārkārtā valsts, bet kurām ir līdzīgs ekonomiskais līmenis, ka tās saņems tos labumus, ko tās šobrīd nesaņem, jo tām nav preferenciāls režīms. Taču jāņem vērā ir patreizējais klimats, kādā notiek ekonomiskās partnerattiecības nolīgumu sarunas. Mēs nedrīkstam izkropļot šo te sadarbību. Mēs nedrīkstam piespiest Āfrikas valstis parakstīt ekonomiskās partnerattiecības nolīgumus, nedodot tam pietiekami daudz laika tos pārdomāt. Tādēļ Tirzniecības komiteja piedāvā 2016. gada 1. janvāri kā beigu datumu darbībai šai regulai. Tādējādi šīm te valstīm, AKK valstīm, būs ilgāks laiks pārdomāt nolīgumus un pabeigt sarunas par tiem. Atsevišķi deputāti debašu laikā man ir teikuši, ka mēs kārtēreiz pagarinām šo te termiņu. Nē, kolēģi, tas nebūtu tā nav, jo līdz šim nekad termiņš nav bijis izvirzīts. Šis ir pirmais priekšlikums šādam te regulas beigu termiņam. Ja mēs to pieņemsim tad, tagad, tad ir ļoti svarīgi to iekaltīt kā akmenī. Mums jābūt ļoti stingriem, nedrīkstam vairs mainīt šo te termiņu, ja vien parlaments un padom tam nepiekrīt. Es domāju, ka maz ticams, ka Eiropas komisija nāktu klajā ar citu priekšlikumu citam termiņam. Eiropas komisija uzskata, ka termiņš 2014. gadam varētu veicināt sarunu sarunas par ekonomiskās partnerattiecības nolīgumiem. Esmu runājis ar ļoti daudziem partneru valstu kolēģiem, un manuprāt, ka tas tā nebūtu. Gluži otrādi, tas kavētu nolīgumu slēgšanu. Vairums no mūsu partneriem uzskata, ka 2014. gada 1. janvārs ir nereāls termiņš. Ja mēs to apstiprināsim savā balsojumā, tad, manuprāt, mēs izslēgsim 17 valsts no šī sadarbības veida, jo tās vienkārši nevarēs parakstīt nolīgumus līdz 2014. gada 1. janvārim. 2006. 2016. gada 1. janvārs ir reāls termiņš. Tādēļ organizatorisku un politisku iemeslu dēļ tāpat arī ekonomiski iemeslu dēļ, es aizstāvu šo 2016. gada 1. janvāra termiņu, kas būtu piemērots visiem. Es ceru, ka šoreiz mums izdosies pārliecināt Eiropas komisiju par savu taisnību komisija vēlas izbeigt šo te preferenču piemērošanu. Mēs tam piekrītam, taču gribam, lai tas tiktu darīts reālos, īstenojumos laika termiņos. Lielas paldies! Tagad aicināšu izteikties komisāru Deguhtu. Komisijas vārdā, lūdzu. Thank you. Uh... Paldies! Priekšsēdētāji kungs. Daži no jums ir saņēmuši tādas asas ziņas, ka 18 jaunatīstības valsts varētu tikt apraktas. Taču jums nesdod šādu informāciju. Līdz 90. gadu beigām Eiropas Savienība deva AKK valstīm vienpusējas preferences, kas bija daudz labākas nekā vispārējās preferences un mūsu partneri, protams, mums par to uzbruka. Pasaules tirniecības organizācijas noteikumi paredz, ka nevar būt diskriminācija valstīm vienādā ekonomiskā situācijā, izņemot ar kādu īslaicīgu atcelšanu uz brīdi, kā tas bija starp 2006 un 2007 gadu. Starplaikā mums ir jāsakārto šīs attiecības. 2000. gadā Eiropas Savienība un AKK valsts parakstīja Katanu līgumu un apņēmās modernizēt savas tirdzniecības attīstības. Atcerēsimies, ka līdz šim laikam šīs ļoti vienpusīgās un labās preferences palīdzēja šīm valstīm. Starp 9, 69 un 99 gadu AKK daļa importā nokritās līdz 2,8%. Pirms tam bija 17,7%. 17. pāns, kas paredzēja divpusējo līgumu sliekšanu PTO ietvaros. Tas bija priekšlikums, kas bija ekonomiski ļoti saprātīgs. Taču tas arī atbild attiecīgā brīža politiskajai sajūtai Starptautiskā sabiedrība saprata, ka attīstības politika bez labas pārvaldības nav ilgspējīga, un politikai tā ir jātaino. Esmu teicis to jau iepriekš, un atkārtošu. Politiskā vērtība šādiem līgumiem ir tāda, ka institūcijas var īstenot komerciālās saistības stimulē divpusējo tirdzniecības plūsmas, pazemina nodokļu likmes, arī pazemina korupciju. Un gribētu vēlreiz izskaidrot, par ko ir šī regula. 2007. gadā, kad bijām pabeiguši uh, IPA e līgumu veidošanu Eiropas Savienība labā gribā ļāva saviem partneriem turpināt pieeja Eiropas Savienības tirgām bez kvotām un bez nodokļiem. Ar nosacījumu, ka mūsu partneri formalizēs gada vai divu laikā ratificējot un parakstot tos. Vairums partneru to darīja. 18 līdz pagājušajam gadam to vēl nebija izdarījuši Zimbabve ratificēja savu līgumu nesen. Deviņas valstis, ļoti maz attīstītas valstis, joprojām saglabās šo statusu, jo tās vienkārši atbilst šādām prasībām. Un tad paliek pāri astoņas valstis, kurus tiešām varētu ietekmēt šis priekšlikums. Mēs runājam par Botsvanu, Kamerūnu, Kodivāru, Fidžiju, Ganu, Keniju, Namībiju un Svazilendu. Un tad es īsti nesaprotu, kāpēc tieši šīm valstīm vajag daudz vairāk laika, lai sakārtotu situāciju. 87 valstis un teritorijas varēja to izdarīt līdz 2011. gadam. Īsākā laika termiņā kā trīs gadi kopējais uh, skats uz šīm sarunām un līgumiem, manuprāt, ir ļoti pozitīvs. Esam parakstījuši šos līgumus ar visādiem reģioniem, ir palikuši daži nenoskaidroti jautājumi. Rietum Āfrikā un Dienvidu Āfrikā. Mēs esam arī īstenojuši līgumus, kas tika noslēgts līdz 2007. gadām ar Karību valstīm, Jaungvinēju un četrām uh, Dienvidu Āfrikas valstīm. Dažas no tām arī turpina sarunas, lai sasniegtu reģionālos līgumus. Tātad mēs runājam par pagātni. Ekonomijas partnerības līguma, kas slēgti līdz 2007. gadam un nav pabeigti. Un tātad dažas valsts prasa papildus termiņus. Jautājums ir par to, vai mēs varam vienoties par pagātni, nevis par nākotni. Pat labāk ir ļoti liela pretestība tiem, kas grib pagarināt status quo, un tāpēc ir jautājums, vai mēs nepieviļam labu komerciālo šķiras veidošanu šajās valstīs, ja mēs pagarināsim šos termiņus. Kāpēc namībiešiem vai kenijiešiem, kas vēlas izstrādāt kādus produktus ar labu Eiropas mehānismu palīdzību vairākus gadus, joprojām būs jāmaksā papildu nodokļi par to. Kā tad var veidoties biznesa izaugsme, ja imports ir tik dārgs? Mēs varētu iegūt daudz darba vietas, ja tiktu noņemts tarifu barjeras. Kāpēc AKK reģions nespēja eksportēt vairāk par elementārām lauksaimniecības precēm? Manuprāt, esošā situācija ir mainījusies, un es domāju, ka mēs gribam sasniegt perfektu situāciju, un tas mums traucē īstenot labu pasākums. 2010. gadā bija jautājums par to, ka vajadzētu stiprināt daudzpusējo tirdzniecības sistēmu. Un, protams, bija vēlme pabeigt šo līgumu izveidu. Tādā veidā veicinot progresu. Kā komisārs esmu arī apņēmies Eiropas Savienības līgums ietverot, iztenot, un tāpēc uzskatu, ka brīvās tirdzniecības uh, līgumi nāk par labi nabadzīgām valstīm daudz vairāk nekā bagātām, un tāpēc es domāju, ka būtu jāmaina šie noteikumi 2014. gada maijā un janvārī, un es domāju, ka pārliecināju parlamentu par šo domu. Paldies komisāram, politisko grupu pārstāvji, Fjellnerkungs, Tautas partija grupa. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs ja šai diskusijai vispār ir kāda jēga, tad vajag atgriezties pašā sākumā. Kāpēc tad mēs šeit esam? Iemesls ir tāds, ka vecie tirdzniecības līgumi ar Islandi, Vestindijas valstīm tika uzskatīti par nelegāli, par nepretietiskiem. Tie diskriminēja citas valstis. Un tāpēc mēs sākām virzīties ekonomiskās partnerības virzienā, šo līgumu virzienā, Un tas ir aizņēmis ļoti daudz laika. Ļoti ilgu laiku tas ir aizņēmis, pārāk ilgu laiku aizņēmis. Un tāpēc mēs visi esam ieinteresēti pabeigt šo procesu, noslēgt šos līgumus, jo tikai tad mēs varam palīdzēt piesaistīt ieguldījumus un uzlabot pārvaldību šajās nabadzīgajās valstīs. Taču preferenču jēga ir pārvarēt šo lielo atšķirību starp vecajiem līgumiem un jauniem ekonomiskās partnerības līgumiem. Taču visa diskusija ir par to, cik ilgi tā situācija turpināsies. Daži saka līdz mūžībai, daži saka līdz 2016. gadam. Man šķiet, ka tas var ilgt ilgu laiku, bet ne uzreiz. Bet mums 12 gadi ir pagājuši šai procesā, un tas ir noticis. Tā, ka mūsu attieksme pret citām nabadzīgām valstīm ir atšķirīga un cilvēki, kas, un valstis, kas ir noslēgušas ekonomiskās partnerības likumu, ir nonākuši citā situācijā. Tāpēc mums ir nepieciešams noteikt konkrētus termiņus. Manuprāt, mums vajadzētu būt taisnīgiem. Partnerības līgumi ir tikai tādos gadījumos, ja ir skaidrs, ka īslaicīgie līgumi kļūs par ilgtermiņa līgumiem, bet kā tad ir ar citām nabadzīgām valstīm? kas grib vienlīdzību un kas. Es uzskatu, ka mums ir jābeidz šo īslaicīgo termiņu līgumu veidošanu, un mūsu grupa uzskata, ka vajadzētu vienoties pirmajā lasījumā par vienotu pozīciju, un labākais, ko mēs varētu ieteikt, ir balsot par to un panākt galīgo lēmumu padomē. Vienīgais, kas mūs šķir, ir datums. Protams, datums ir svarīgs, bet vai tad mēs nespēsim vienoties par datumu, ja mēs varam vienoties par lietas būtību? Vai mums ir jāturpina šīs sarunas ar padomi vai nē? Tas man nav skaidrs. Paldies! Paldies! Ir jautājums, zilās karts jautājums Fjellner kungam no Kamera kungs. Vai esat gatavi atbildēt? Es zinu. Kamelkungs. Man ir jautājums Filmerkungam, kurš runāja par taisnīgumu. Vai viņš uzskata par taisnīgu, ka šīm valstīm ir jāizšķirās par piedalīšanos šādu līgumu veidošanā vai nē? Ka tām ir iespēja atteikties no preferenciāliem līgumiem jo šīs valstis negrib parakstīt šos līgumus dažos gadījumos. Vai jūs uzskatāt, ka tas ir taisnīgi? Atbilde. Mēs nevienu nespiežam kaut ko parakstīt. Tas ir piedāvājums. Viņiem ir dota iespēja slēgt šādu līgumu. Ja viņi nevēlas tos slēgt, tad viņi būs tikpat vienlīdzīgi kā citi un mēs pret viņiem vērsīsimies kā pret AKK valstīm, kas nav slēguši šādu līgumu. Bet, protams, ja pastāv kāds tiesiskais līgums, tad jūs esat to parakstījuši. Tie, kas nav parakstījuši šos līgumus, arī šo oriģinālo līgumu, tie tad uz to nebūs spējīgi. Tagad vārds Langas kungam Paldies, priekšsarētāji, cienītājs komisāri, kolēģi. Es domāju, šajās sarunās par partnerības nolīgumiem mums vienmēr ir jāatceras, ka katra puse nāk ar dažādām pozīcijām. Eiropas Savienībā, protams, ir ļoti spēcīgs komisārs, um, seko arī liela ierēģņu svīta, un viņi ierodas sarunās, un viņi tās sarunas risina ar jaunajām valstīm, kurām pavisam neliela šāda kapacitāte. Un tieši tāpēc uzskatu, ka tikai pareizi un arī pamatoti būtu valstīm tomēr piešķirt vēl papildus laiku šādām sarunām. Un es uzskatu, ka mēs nedrīkstam radīt tādu iespaidu, kā pēkšņi pārtraucot šādu piekļuvu tirgumu, mēs uz viņiem izdarām spiedienu. Es tāpat arī uzskatu, ka mēs nedrīkstam, un mēs arī nevēlētos nevienu piespiest piedalīties partnerības nolīgumos, ja viņi to nevēlas. Mēs varam tikai uz divpusējiem brīvprātīgas principiem veidot noteikums, kas abām pusēm pieņemami. Un dažkārt tas prasa vairāk laika. Tieši tāpēc sociāldemokrāta politiskā grupa atbalsta Davida Mārtina priekšlikumu, kas paredz arī šeit papildus divus gadus. Un katrā ziņā tomēr ir noteikti šādu ierobežojumu divu gadu garumā, uh, lai tomēr arī izmantotu visu šīs iespējas, kuras mēs varam, lai kopīgi atrastu labu risinājumu. Tieši tāpēc es aicinātu visus atbalstīt šo kompromisu, jo šeit jau arī komitejā mēs panācām lielu vienprātību un atbalstu tam, um, vairākumu atbalstu, un tagad tiešām ir jāskatās, kā reāli varam risināt lietas. Paldies! Paldies, un tālāk liberāļu grupas vadā Rinaldīkungs. Paldies. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Mēs atbalstam priekšlikumu, kas faktiski ir panākts konsensus ceļā attiecīgajā komitejā. Mums ir termiņš. Ir taču absurds atteikties no komisijas priekšlikuma. Mums ir nepieciešams kaut kāds termiņš bet papildus gadi varētu būt labs risinājums. Es domāju, ka šo jautājumu vajadzētu padarīt par tādu mierīgāku, maigāku. Komisārs ir to centies izdarīt. Runājot par to, pirmkārt, ka šeit ir ierobežots tirdzniecības apjoms, taču šajās ārkārtā valstīs tas, protams, varētu būt daudz nopietnāks jautājums nekā pie mums. Mums tas varbūt nav nekas daudz, bet tajās valstīs tas ir diezgan daudz. Es neuzskatu, ka AKK valstīs īsts termiņš, lai noslēgtu šo procesu, ir labs risinājums. Mēs taču gribam, lai šie līgumi tiktu noslēgti, Ekonomiskā partnerība ir svarīga, un mums vajadzētu labākā veidā mēģināt to panākt. Domāju, ka šie papildus gadi ir laba iespēja, pat ja tiek izmantot tie visi, bet iespējams, ka tas notiks ātrāk. Un mums vajadzētu arī papildus censties slēgt šos līgumus un mudināt valdības un sabiedrības šajās valstīs Mums vajadzētu uzrunāt valstu parlamentus, jo dažreiz parlamenti neratificē šos līgumus. Un bieži vien viņiem ir pamatots sūdzības par to, ka viņiem nav nepieciešama informācija. Mēs runājam arī par semināru, iespējamu organizēšanu. Un mēģināsim to visu izdarīt. Paldies! Zaļo grupas vārdā Franciska Kelā. Paldies! Ar šo priekšlikumu, ka izslēgsim šīs attīstības valstis, jaunatīstības valstis no šī tirgus piekļuvas sistēmas ir nepieņemami. Tas nav nekāds partnerības nolīgums. Pat, ja jūs sakat ekonomiskā partnerība, absolūti tas neatbilst saturam. Te runāja tikai par Eiropas interesēm un absolūti tiek ignorēts otras puses intereses. Uh, Eiropas mērķis būtu samazināt nabadzību un arī izmantot visu ārpolitikas instrumentus, un tas viss ir pilnīgi pretējā virzienā šobrīd. Paskatīsimies Kamerūna, Kodivāra, citas valstis, viņas piedzīvo milzīgas ierobežojumus šobrīd. Reģionāls integrācijas projekts, piemēram, Austrum Afrikā, pilnīgi izgāzīsies, jo viņi mēs nebūs atbalsta. Arī dienvidu, dienvidu, dienvidu ziemeļu sadarbības arī projekts izbeigsies mēs būsim viszaudētāji. Un tieši tāpēc sanāks, ka mēs tu gribam panākt tikai to, lai Eiropas pretspērk citas valstis. Ja jūs tiešām vēlaties arī panākt šo valstu attīstību, tad lūdzu neaizprostojiet viņiem šo ceļu. Un tieši tāpēc arī mēs attīstības komitejas vārdā esam aicinājuši šo priekšlikumu noraidīt un aicinām visus tā arī darīt. Paldies! Tad tālāk apvienot to kreiso vārdā Helmuts Šolts. Komisāra Gucht, godātais komisārs, kolēģi, mēs šodien runājam par priekšlikumu, kas kaitēs, būtiski kaitēs Eiropas reputācijai. Ja mēs redzam, ka mūsu partneri sēž pie viena saruna galda ar komisiju, tad viņi, protams, mēģina panākt sarunas, nevis kaut kādā veidā pakļauties spiedienam, ka, viņus, ka viņus vispār viņus grib izslēgt no piekļuvas Eiropas tirgam. Viņi tiek pilnībā līdz ar to diskriminēti. Tātad, tas, ko mēs vēlamies pateikt. Mēs baidos, ka neatklājam šobrīd īstās kārtas, ko mēs tiešām vēlamies no viņiem panākt. Mēs redzam, ka šīs dalībvalsts un mūsu arī partneru valstis ir sapratuši, kāds ir komisijas īstais nolūks. Un tieši tāpēc aicinām šobrīd šo arī noraidīt. To arī partnervalsts noraidījuši šo priekšlikumu, Un tāpēc mēs absolūti esam pret to, tieši domājot par šo tirzniecības aspektiem. Tāpēc vēršos pie visiem deputātiem un arī pie jums, kolēģi tirzniecības komitejā, domājot arī par šo attīstības politikas aspektu. Un nevis domāt par šādu šauru skatījumu, bet skatīties tiešām uz ciešāku sadarbību, un, ko nedrīkst sagraut pēdējo desmit gadu laikā. Jābūt personāla balsojumam par šo. Kromsāra de Gucht jūs draudat vispār apdraudat visu šo arī daudzo Eiropas un Āfrikas projektu sadarbību. Āfrikai daudzie projekti ir iespējami tikai tad kopā ar Eiropas Savienību. Un ir daudz cits valsts, kuras, protams, priecāsies par šādu izgāšanos, bet Āfrikai tā būtu liela nelaime. Kāpēc gan komisija, piemēram, visu laiku vēlas panākt, lai atceltu eksporta nodevs? Piemēram, Namībija to attiecina tikai uz izēvielām. Un pašai Namībijai tas daudz neko arī nemaz nepalīdz. Līdz ar to mēs uzskatām, ka šeit absolūti nav pieņemama šāda industriālā politika, kas ir nonāk pretunā ar Eiropas Savienības attīstības politiku. Tāpēc domāju, ka mums jāskatās ilgtermiņā, un arī mūsu ārējās tirdzniecības intereses ir jāpārskata. Es aicinu atsaukt jums šo priekšlikumu. Paldies! Paldies! Tagad aicināšu izteikties citus runātājus. Pirmais manā sarakstā ir Vitāls Moreira, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Šī komisijas iniciatīva mūsos izraisa divus jautājumus. Galvenais jautājums - vai Eiropas Savienība tiešām var pārtraukt preferenču piemērošanu attiecībā pret tā kā, kā valstīm, eh, kuras tiek piedāvāts vienpusīgi? Jautājums ir par partnerības nolīgumu ratifikāciju saskaņā ar Kotonu nolīgumu. Un tad vēl ir pakārtotais jautājums, kāda, kādu laika grafiku mēs varam paredzēt sarunām un nolīgumu pabeigšanai. Jo patiesībā Kotonu nolīgumā nav minēts nekāds termiņš, tiek minēts tikai 2007. gads. 2007. gada regula tik tiešām bija paredzēta kā pārejas laika regula, otrkārt PTO noteikumos teikts, ka šāda te preferenču piedāvāšana ir pretlikumīga un tā pārkāp PTO noteikums. Treškārt, vienpusēju preferenču izmantošana ir netaisnīga pret vismazāk attīstītākajām valstīm, kurām netiek piedāvāts tādas priekšrocības, kādas šobrīd ir spēkā attiecībā pret AKK valstīm, kuras jau parakstījušas EPN nolīgums ar Eiropas Savienību. Ja runājam par laika grafiku un termiņiem, tad. Uh, Mūsu komiteja nav pārliecināta, ka komisija ir taisnība. Mēs vēlamies pagarināt, mūsu komiteja vēlas pagarināt šo termiņu par diviem gadiem, tātad līdz 2016. gada 1. janvārim. Mēs uzskatām, ka šāda pieeja ir saprātīgāka un realistiskāka. Taču mēs nevēlamies arī pārlieku ievilkt šīs lietas un patreizējo stāvokli, kas savā ziņā ir netaisnīgs un negodīgs. Eh, es vēlētos, lai Davida Mārtiņa ziņojums pilnībā tiktu pieņemts Eiropas parlamentā. Paldies, Merfīkungs, vienu minūtu. Šo priekšlikumu mēs eh, varētu, zināmā mērā, eh, nosodīt, jo tas, tā, tā ir, ša, tas ir šantazējošs lēmums. Preferenciāla attiecību pārtraukšana nozīmētu, ka dažiem sektoriem pilnībā tiktu slēgts Eiropas Savienības tīkls, un tā būtu katastrofa. Nu, piemēram, Namībija uh, zaudētu gandrīz 16 miljonus eiro, kas ir 30% no eksporta ieņēmumiem, ja viņiem nebūtu iespēja eksportēt lielopu gaļu uz Eiropas Savienību. Piekrītu referentam, ka Eiropas komisijas priekšlikuma mērķis ir izdarīt spiedienu šīm valstīm, lai tās parakstītu EP, EPN. Uh, Ārotbiedrības, pilsoniskās sabiedrības organizācijas organizācijas AKK valstīs aizvien vairāk nostājas pret EPN parakstīšanu. Tagad Eiropas komisija ceras pie iebiedēšanas un vēlas pārtraukt šo preferenciālo uh, attiecību modeli un uzspiest nolīgumus. Tas nāks par ļaunu visiem iedzīvotājiem. Es nepiekrītu referentu nostājai, ka ir vajadzīgs ilgā pagarināt termiņu. Nē, es domāju, ka šis komisijas priekšlikums gluži vienkārši jānorāda. Paldies, un tagad Marija Badie Kučetkundze, vienu minūti jūs rīcībā. Paldies, priekšsādātāji! Komisāra kungs, Eiropas, eh, jūs uzdodat šeit jautājumu, kādēļ mums ir nepieciešams dot vairāk laika valstīm, kas vēl nav izpildījušas savas saistības un nav parakstījušas nolīgumus šīs valstis vēl nav gatavas parakstīt nolīgumu politisku un ekonomisku apsvērumu dēļ. Politiskā ekonomiskā situācija šajās valstīs ir ļoti sarežģīta vai mēs vēlamies, lai šajās valstīs būtu progress, ja vai mēs vēlamies novest tādas vēl sarežģītākā situācijā nekā tās ir šobrīd. Termiņš, ko mēs piedāvājam 2016. gads, ir tāds, kas mūsuprāt ļaus viņiem pilnībā izpildīt savas saistības. Šāds termiņš piedāvās lielāku juridisko noteiktību Eiropas uzņēmumiem, tāpat arī mūsu partnervalstīm. Tas palīdzēs šīm valstīm attīstīties. Divi gadi nav būtiskas pārmaiņas termiņa noteikšanā. Tas neko nemainīs mūsu attiecībās ar PTO. Es labprāt atbalstu šo termiņu pagarināšanu par diviem gadiem. Ceru, komisāra kungs, ka jūs ņemsiet to vērā. Kašman kungs. Priekšsēdētāji, paldies! Mans galvenās bāžas ir par to, ka tas būs tiešām kā tāds spiediens uz uh, AKK valstīm parakstīt nolīgumus steigā, neatrisinot kādus iepriekšējās problēmas. Eiropas Savienībai jārisina būtiski izaicinājumi, ar kuriem sastopas AKK valsts, nu, piemēram, reģionālā integrācija. Eiropa ļoti labi zina, ka šāda integrācija notiek ar laiku. Es esmu delegācijas vadītājs attiecībām ar Dienvidāfriku, tādēļ man īpaši satrauc satrauc tas, Eh, ka pagaidām mēs neesam atraduši eh, ļoti apmierinošu nolīgumu par sadak un EPN. Pagaidām tāda risinājuma vēl nav mm, apmierinošu nolīgumu atrašanai. Patreizējais priekšlikums izskatās pēc tādas kā giljotīnas, kas eh, sodīs nevainīgos. Pilnīgā atbalstu Davidu Mārtiņu ieteikumu pagarināt termiņu līdz 2016. gadam. Es domāju, ka tas ir godīgs kompromiss, kas nāk par labu visām iesaistītajām pusēm. Priekšsēdētāja kungs, dialogs. It īpaši tas būs tāds kā likmus papīriņš, tās kā katalizators mūsu attiecībām starp Eiropas Savienību un AKK valstīm. Mēs pārskatām arī Kotonu nolīgumu, Eiropas attīstības fondu un attīstības uh, sadarbības instrumentu. Tas viss ir jāskata kontekstā un ir jārod pareizās atbildes. Un tagad brīvais mikrofons saka priekšsēdētājs. Žoā Ferēra, pirmais runātājs. Vienu minūti jūs rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāri priekšlikums regulai lieliski parāda to, cik nepieņemami mēs eh, šantažējam mūsu partnervalstis, tās augtās partnervalstis AKK reģionā. Tā ir daļa no komisijas stratēģijas skaldīt un valdīt šīs AKK valstis, eh, šantažējot tās pa vienai un pēc tam smeļot, plūcot šīs te šantāžas augļus. Šāda rīcība ļoti negatīvi ietekmētu AKK valstis tā pilnībā arī pamatos viņu nevēlēšanos sadarboties ar mums, parakstot šādus nolīgumus. Es pilnībā respektēju viņu uh, attieksmi. Mums ir nepieciešams draudzīgas sadarbības pilnas attiecības ar šīm valstīm. Jāatceras, ka tās ir neatkarīgas valstis, mums jārespektē to īpatnības un saudabību un ka tām ir rīcības brīvība. Mēs nedrīkstam uzspiest neokoloniālas attiecības, kas nostādīt šīs valstis neizdevīgā situācijā. Paldies! Patris Tiroljans ir nākamais runātājs manā sarakstā, lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Mēs šeit visi zinām, cik garas ir sarunas par EPN, cik tās ir sarežģītas. Tieši tādēļ man ir divējs jūtas attiecībā pret šo ziņojumu. No vienas puses Eh, šķiet, ka tikai 18 no 36 valstīm tiešām ir ratificējuši šos nolīgumus. Citām mēs uzspiežam novest šīs sarunas steidzam līdz galam. Uh, Tas e, šķiet rada dažādus riskus šajās sarunās. Jo, ja tas netiks izdarīts līdz 14. gada sākumam, tad uh, preferenču situācija zudīs. 2007. gadā mēs zinājām, ka regula būs pagaidu regula, mēs nonācām konflikta situācijā ar PTO. Tas liek domāt, ka uh, Referenta piedāvājums varbūt ir labākais iespējamais kompromiss, ko mēs varam piedāvāt gan komisijai, gan AKK valstīm, lai abām pusēm būtu nepieciešamais laiks nolīguma saprātīgai pabeigšanai. 2016. gada 1. janvārs, ja tas rītā netiks apstiprināts balsojumā, tad es aicinu kolēģis šo priekšlikumu vispār kopumā noraidīt. Paldies! Šīs debats tiešām ļoti interesantas. Ja es varētu arī es gribētu piedalīties brīvā mikrofona procedūrā, bet man nav tāda tiesība. Tagad aicināšu izteikties komisāru de Guhtu, viņš uh, izteiksies atkal komisijas vārdā. Uh, Paldies! Es varētu jums atvēlēt vienu minūti no savas runas laika, ja jūs ļoti vēlaties runāt. Ja tikai jūs pēc tam neie, neiejauksties manā runā. Es saprotu piezīmes, kas tika izteiktas, taču aicinātu jūs atcerēties faktus. Par ko mēs runājam? Mēs runājam par to, ka dažas valstis vēl nav parakstījušas vai ratificējušas līgumus, kas ir noslēgti 2007. gadā. Tātad mēs runājam par pagātni. Tas, ka mēs viņus gribam piespiest, parakstīt, ratificēt šos līgumus galīgā formā, nav īsti pareizi. Esmu to jau minējis. Es minēju astoņas valstis, tātad ierobežots valstu skaits, ko skartu mūsu priekšlikumu. Nolasīšu vēlreiz tās. Kamerūna, Kodivāra, Fidži, Gana, Gvineja, Svazilenda, Tās ir zema ienākuma līmeņa valsts. Botsvana un Namībija ir augstāka vidējā līmeņa ienākuma valsts. Tātad tā neietekmē valstis tā, kā mēs to varētu saprast, kā attīstības valstis. Attīstības valstīm ir divas kategorijas. Tās, kas gūst visu visas preferences un tās, kas gūt dažas preferences. Tātad mēs nerunājam par šīm valstīm. Mēs runājam par valstīm, kuras nepabeidzot šos procedūru, un mēs uzskatījām visu laiku, ka šī procedūra ir īslaicīga. Tātad ir tikai dažas valsts no liela valstu skaita visā pasaulē, kam tomēr būtu vienpusēja pieeja Eiropas tirgiem. Tās varētu bez nodokļiem ievest savus procesus. Mēs veidot faktiski nevienādu, netaisnīgu situāciju. Tātad 50, 60 valsts ir citādā pozīcijā. Otrs jautājums. Vai mēs kādu spiežam to darīt? Nē ja tās nevēlas ratificēt šos līgumus, ko tās parakstīja vai izveidoja 2007. gadā, tās to var nedarīt. Un mēs varam turpināt tālāk darbu pie līgumiem. Bet es neredzu, kas šeit ir netaisns, kas šeit saistās ar šantāžu. Ja kāds ir slēdzis līgumu 2007. gadā, pirms pieciem gadiem, Un, protams, šo līgumu slēgšana arī aizņēma 3-4 gadus. Tā kā, ja pēc 12 gadiem mēs lūdzam šīs valsts ratificēt tās, ko tās ir parafējušas un apsolījušas ratificēt, nu tad kāpēc tad tās to nevar izdarīt? 5 gadus, 7 gadus? Un mēs dodam viņiem vēl papildus pusotru gadu tikai lai ratificētu. Nav jau runa par līgumu veidošanu, vai tad tā ir šantāža, vai tad tas ir. Uh, ar šādiem vārdiem aprakstāms process. Langskungs teica, konfrontācijas starp stipro komisiju un vājajām valstīm. Nu, es vismaz to tā dzirdēju paldies, ka mēs esam stipri, taču šīs valstis nav tās vājākās. Šajā sarakstā ir diezgan vidēji attīstītas valstis. Mēs runājam par vidējā līmeņa ienākumu valstīm. Jautājums tad nav par to, vai tās ir vājas vai stipras. Tām vajadzētu ratificēt to, ko tās ir parakstījušas. Un mēs nekādā veidā viņus nešantažējam. Vienkārši tām vajadzētu izpildīt to, ko tās ir apņēmušās. Un pēdējais. Kelekunga. Tas būtu pretrunā ar man steigtos, ka tirdzniecība var radīt problēmas. Pat labāk jūs redzat esošās schēmas, ka tirdzniecības līmenis samazinās, strauji samazinās, jo tirdzniecība nav tikai eksports uz citām valstīm, tā ir sadarbība ar šiem tirgiem. Tā ir divpusēja tirdzniecības plūsma jautājums ir par tirgus veidošanu, un es, protams, to atbalstu. Un man ir žēl, protams, un es neesmu laimīgs par to, ka tirdzniecības līmenis ir krities. Esmu gatavs būt ļoti elastīgs, runājot par ekonomiskās partnerības līgumiem ar ko mums vēl jāstrādā. Man nesatrauc asimetrija, lai viņi eksportē daudz vairāk uz Eiropas Savienību nekā mēs eksportējam uz šīm valstīm. Piebalga kungs pilnībā piekrīt šīm nostādnēm, taču viņi ir uzņēmušies saistības, un tas ir jāizpilda, lai mēs varētu izveidot normālu juridisku tiesisku sistēmu tirdzniecībā. Un to mēs prasām. Un tieši tāpēc es uzskatu, ka mūsu priekšlikumi ir pareizi un rīt, kad jūs balsosiet par šiem jautājumiem, tas nekādā veidā nav virzīts pret jaunatīstības valstīm. Tas ir labas gribas izpausme, tas palīdzēs veidot nobriedušas tirdzniecības attīst, attiecības. Un šīm valstīm, kas vēl nav izmantojuši šo iespēju, vairums no tām ir subsahāras reģionā. Un tieši tas ir mūsu kopējais uzdevums. Paldies komisāru kungam, Mārtiņu kungam, beigu piezīmes. Paldies priekšsēdētāji! Komisāra kungs, jums ir jāpaskaidro šim parlamentam, kādēļ dažas valstis, kas ir uh, parafējusi šos te EPN nolīgumus, neratificēs šos. Kāras kungs, Šulc kungs jau skaidroja, ka EPN. Uh, eh, Viens no aspektiem ir reģionālā integrācija, bet mēs nostādām šīs valsts sarežģītā pozīcijā. Pastīsimies, piemēram, uz Keniju. Uh, Ja Kenija labprāt ratificētu EPN, taču ja tā to darītu vienpusēji, tad tā it kā nodotu savas labās attiecības ar Austrumāfrikas valstīm. Viņi it kā atrodas starp skilu un haribdu, vai nu viņiem jāmaksā šī ekonomiskā maksa, vai jāsaķildojas ar kaimiņiem ja viņi neparakstīs EPN un mēs pieņemsim šo regulu, tad viņiem tiks uzlikts milzīgas muitas nodevs. Š Eiropas komisija un parlaments iespējams apstiprinās brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Kolumbiju tanī pat laikā. Un Kolumbija ir ļoti liels uh, Kenijas uh, konkurents dažu produktu eksporta ziņā, mm, kafijas ziņā, piemēram. Uh, Mēs nevaram uzspiest šādus īsus termiņus. Mums viņiem ir jāpiedāvā divu, trīs gadu laiks, lai viņi varētu sagatavoties EPN parakstīšanai un partnerattiecību stiprināšanai arī ar Austrum Āfrikas valstīm. To pašu varētu teikt arī par Dienvidāfriku, Botsvānu un Namībiju atrodas tādā, tāds kā dilemmas priekšā attiecību saglabāšanā ar Eiropas Savienību vai Dienvidāfriku. Komisāri, jūs vēlaties 2014. gada 1. janvāru, jo tā jūs domājat, ka tas paātrināt sarunas. Es Es nevēlos šo datu, un tādēļ, ka es domāju, ka tas tie, tieši nobremzēs sarunas, tas pasliktinās mūsu attiecības ar AKK, un otrkārt es uzskatu, ka tas ir nerealistisks termiņš. Mēs, Eiropas parlamenta deputāti, jums sakam, lūdzu, nesasteigsim šo lietu, noteiksim termiņu, to esam teikuši jau no paša sākuma, ka termiņam ir jābūt ļoti konkrētam, tās nedrīkst būt elastīgs. Tad, kad mēs to pieņemam, tad tas noteikti ir jāsaglabā. 2016. gada termiņš nebūs nebūtu nav safantazēts, tas nav nerealistisks, tas dos laiku Āfrikas valstīm sakārtot savas lietas, un tas liks mums izskatīties mazāk nepacietīgiem un saprātīgākiem afrikāņās. Paldies! Lielas paldies par debatēm, tās beigušās balsošana rīt no rīta, rīt pulksten 12. Pāriem pie nākamā darba kārtības punkta kas ir Krišāņa Kāriņa kunga ziņojums starpvaldību nolīgumu starp dalībvalstīm un trešām valstīm enerģētikas jomā.